deputāti, saka priekšsēdētājs. Gribu visus saukt pie kārtības, sāksim darbu. Vakardienas sanāksmes protokols jums ir izdalīts, tas ir jums pieejams, un ja nav komentāru par to, tad uzskatīsim to par apstiprinātu. Līdz ar to pārējiem uzreiz pie pirmajā, pirmā šīs pēcpusdienas darba kārtības punkta, un tās ir kopīgās debatas. Kopīgā